runājot par aģentūrām. 2013. gadā komisija pieņēma lēmumu par summām, un tam tad jābūt atbilstošām šim lēmumam. Vides un klimata ģenerāla direktorāta pārstāvis runā, mēs varam tikai piekrist ziņojumam un deputātu komentāriem. E, ir prognozes par e, sekmēm, un mūs uztrauc, ka fokus uz starpvietām un izaugsmi varētu doties pretējā virzienā no vispārējiem mērķiem, bet mēģināsim koordināt ar mūsu kolēģiem komisija izvairīties no šāda veida problēmām. Runājot par pārējo, esam pārliecināti par to, ka 2016. gadā situācija ar ap, maksājuma apropriācijām būs labāka tāpēc, ka bijām spiesti atlikt dažu projektu sākšanu, un 2016. gads būs brīdis, kad izvērtēsim vidustermiņā programmas, un tad ir jānodrošina, ka pietiekoši daudz projektu ir sākt, lai varētu veikt šo vidustermiņu izvērtējumu. Paldies komisijai. Biju priecīgs dzirdēt, esmu priecīgs dzirdēt to, ka mums nebūs problēmu ar maksājumiem, taču, ja vēlāk man būs jādzird, ka mēs, mums nav problēma tikai tāpēc, ka mēs atliekam dažas programmas, <laughs> nu tad patiesībā tā ziņa vairs teikšu tik pozitīva nav. Mēs ceram saglabāt programmēšanas kalendāru un mēs ceram palielināt maksājumu resursus jo mēs varam noslēgt budžetu divos veidos - atliekot maksājumu vai arī palielināt maksājumu resursus. Mēs, kā parlaments, vēlamies palielināt resursus, nevis atlikt programmas. Taču mēs dzirdējām, ka galīgais budžeta rezultāts patiesībā būs saistīts ar maksājumu atlikšanu. Nu, tāda nav parlamenta prioritāte, kā jums zināt. Liels paldies! Man ir tagad jāatgādina darba grafiks, grozījuma iesniegšanas termiņš 26. mājas, Envi komitejā balsosim 16. un 17. jūnijā, budžeta komitejā balsojums notiks 22. un 23. jūnijā. Labi. Tad mēs varam pāriet pie nākošā darba kārtības punkta turpmāki pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu institīvi Right to Water. Un par šo punktu mēs esam sagatavojuši ziņojumu projektu. Atbildīgā par to ir Lina Boilana un tūlīt pat došu vārdu Boilans kundzei, lai viņa mums izskaidrotu savu ziņojumu saturu, lūdzu. Paldies priekšsēdētā. Mēģināšu izteikties īsi, jo tiešām vēlos dzirdēt manu ānu referentu un citu kolēģu viedokli par uh, ziņā projektu. Mēs zinām, ka ūdens ir tiesības visiem, un tas, tas, tā bija pirmā veiksme Lisabonas līguma kontekstā. 2012. gadā iniciatīva uh, sasniedz ne tikai 1 miljonu, bet gan drīz jau viens, divkāršoja šo skaitu, 1,9 miljonu parakstītāju bija šai pilsoņu iniciatīvai. Skaidrs, ka ūdens eh, nodrošinājums ir ļoti svarīgs es pilsoņiem. Un Eiropas pilsoņu iniciatīvas mehānisms tika uh, reklamēts kā lieliski iespēja pilsoņiem veidot politiku. Tā tā bija platforma Eiropas Savienības pilsoņiem tieši iesaistīties likumdošanas procesā. Diemžēl valda uzskats, ka uh, cerības nav sev attaisnojušas. Bija doma, ka komisija nāk klajā priekšlikumu, kas uzlabotu uh, sanitāros apstākļus uh, ūdens ziņā, nodrošināt arī sanitāros apstākļus visiem ES teritorijā un ka nebūtu arī liberalizēts ūdens tirgus un visiem būtu piekļuva ūdenim un sanitārajam ierīcēm. Svarīgs solis ir tas, ka komisija apstiprināja, ka pa, pamatojoties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right to Water kampaņu uh, no koncesiju direktīvām ūdens tiks izslēgts. Un <clears throat> arī ir palielinājusies informētība par ūdens pakalpojumu liberalizāciju. Institīva izveidoja platformu eh, diskusijām par eh, liberalizācijas iespējamo ietekmu uz pilsoņiem un ANO tiesības, paredzētās tiesības uz ūdeni visiem arī tika uzsvērts. Taču visumā organizētāji un eh, aktīvisti uh, kas parakstīja pilsoņu iniciatīvu jūtas vīlušies. Un eh, tā, tas, tā ir zīme, kas rosina bažas par es attiecību, jo in, Eiropas Savienības līderi tiešām vēlas parādīt, ka viņi vēlas demokratizēt ES darbu kārtību, un es domāju, ka šāds vārga atbildi vairs nav uzskatām par atbilstoši. Patiesībā pilsoņu institīva neveido nekādu saikni ar reālo likumdošanas procesu. Es savā ziņojumā aicinu, lai tiktu izstrādāt konkrēti priekšlikumi pēc Eiropas pilsoņu institīvu izstrādes. Šodien Eiropas komisija ir iestājusies par konkurenci un brīvā tirgus uh, nostāju tā vietā, lai atzītu par pamatu cilvēku tiesības uz, piemēram, ūdeni. Es uh, vēlos norādīt savā ziņojumā, ka ūdens ir dabas nodrošināt, nodrošināts monopols, un mēs esam redzējuši, ka milzīgi palielinās ienākumu no ūdens pakāpojumu sniegšanas, kaut arī ir ļoti maz ieguldījumi ūdens infrastruktūrā. Šīs institīvas kontekstā esam redzējuši, ka ļoti daudzi pilsoņi Eiropas Savienībā ir aptvēruši, ka, eh, ka ūdens pakalpojumu privatizācijai nav jēgas. Eh, pilsoņi Itālijā, Grieķijā, Vācijā, Francijā un citās valstīs eh, nepārprotami saka, ka viņi ir pret ūdens pakalpojumu privatizāciju, un ir bijuši arī īpaši pasākumi Parīzē, kurus arī atainoja savā ziņojumā. Īpaši ir uztraukums par ūdens trūkumu, kas arvien vairāk izpaužas Eiropā. Un ūdens ir jāsaglabā kā resurs, pēc iespējas plašāk. Izglītošana par to, kā saglabāt ūdeni, taupīt ūdeni, ir kaut kas, kas atbilst ūdens ietvar direktīvai. Un tas attiec ne tikai uz uh, mājasemniecību lietotāju, bet arī uz cilvēkiem, kas nodarbināti lauksaimniecības nozarā, nozarē un citiem, kas plaši izmanto ūdeni savā darbībā. Vēlos arī, lai tiktu vairāk uzsvērts nepieciešamību risināt ūdens piesārņojumu prevenciju, nevis, eh, kas izmaksā daudz mazāk nekā ūdens attīrīšana pēc tam. Nevarēju iekļaut visu šai ziņojumā, ko vēlējies, taču, kā jau minēju, mm, ie, piedāvāšu grozījumus, um, lai um, mēs sadarbotos, un arī esmu gatava uzklausīt kolēģi, lai mēs veiksmīgi sadarbotos nākotnē. Paldies! Paldies, topim priekšstādātājs, un tagad sāksim pirmo, um, pirmo jautājumu kārtu. Erances kundze no Eiropas Tautas partijas. Paldies, priekšstādātāji! Vēlos pateikties referentei par viņas nopietno darbu un es varu jums apliecināt, ka ziņojumu esmu izlasījis. Nav nekāda vajadzība lasīt veselas pantus, jo varu jums apliecināt, es šo ziņojumu esmu izlasījis. Es piekrītu tam, ka šī Eiropas pilsoņu institīva ir laba institīva, ir svarīgi atzīt, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības vērsties pie Eiropas parlamenta un rosināt tiesību aktus, taču piešķirt Eiropas pilsoņu institīvai pilnvars grozīt Eiropas komisijas tiesību aktu, kā minējāt savā ziņā, ir mazliet pār, um, pārāk tālajošs solis. Mēs vēl nevaram te pasludināt uzvaru. Vēlos runāt par trim, četrām grozīm grupām, kas manā skatījumā ir svarīgs, lai novērst trūkums. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs uh, starptautisko tiesību aktu saraksts par jautājumu. Otra lieta - vēlos, lai jūs atsauktos uz 2013. gadā ANO rezolūciju, tā ir pēdējā ANO rezolūcija par šo jautājumu. Un šķiet, ka tiek jaukta ANO ģenerāla asamblēja un cilvēktiesību komiteja. Cilvēktiesība komiteja ir izstrādājusi dažas ļoti svarīgas rezolūcijas, un tāpēc es iesniegšu grozījumu, kurā būs iekļauta pēdējā ģenerāla asamblē, ANO ģenerāla asamblējas rezolūcija, cilvēktiesību komitejas rezolūcija. Tiesības uz ūdeni atzīst e, cilvēktiesību komiteja, taču ANO ģenerāla asamblēja par to nav balsojis, tāpēc nav pareizi teikt, ka ANO ir atzinuši šo, šo rezolūciju, tāpēc jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs pieminam ANO šai kontekstā jo balsojumi šeit vēl nebija. Tad atsauksmes, atsauces uz ANO un īpašo ūdenslietu ziņojumu. E, Katarīna Bukerke iepriekš, e, iepriekšējā referente nāca klājā ziņojumā ar paziņojumiem un iepriekš nāca klājā ar citiem paziņojumiem. Katrīna Albuquerke iepriekšējā referente ar melnu uz baltu bija rakstījusi, ka ir ļoti liela atšķirība starp sabiedrības labumu, to vai to pārvalda valsts sektors vai privātais sektors. Koncesijas eh, no pašvaldību iestādēm ir pilnīgi pamatotas, un tur viņai bija taisnības, tāpēc uzmanīgi, ko referents saka, tā tiesniegšu grozījumu par šo lietu. Šajā ziņojumā jūs paužat bažas par pārvaldību, protams, ūdens ir vietēju pašvaldību pārziņā. Tām ir jāpieņem lēmums, kā pārvaldīt ūdeni. To mūsu kolēģi Delēra dara savā pašvaldībā, varbūt uh, valsts uzņēmums, kas tieši ir koncesija, vai arī varbūt pašvaldība, kurā darbojas privāts uzņēmums. Tātad mums ir jābūt ļoti Stingrai, kad mēs par to runājam. Jo Eiropas Savienības eh, darbības līguma 345. pāns nosakums jābūt pilnīgi objektīviem. Tā tad, lūdzu, ievēros paši savus tiesību aktus, un es domāju, tas attiec visām 28 dalībvalstīm. Spānija te ir labs piemērs. Spānija mums ir uh, 50, 50 eh, vai 60, 40 tāds ir sadalījums procentuāli ir eh, pašvaldības, kur ir eh, valsts iestādes, kas pārvalda ūdeni un citā, un citā sakara ir privātie uzņēmumi, kas pārvalda ūdens resursus, un tas nav saistīts ar politiskām ievirzēm. Uh, ir e, kreisi noskaņots pašvaldības, kas piešķīrušas koncesijas privātajam sektoram, un ir arī labēji noskaņi, noskaņots pašvaldības, kas ir piešķīrušas koncesijas valsts iestādē, valsts sektoram. Galvenais ir nodrošināt efektīvas pakalpojumi, kas ir pēc, pēc iespējas mazāk zem. Un tas ir iespējams. Pāriešu tad pie citas grozījuma grupas. Mums ir jāizveido savu veidu izmeklētājs, ja tā varētu sacīt, kāds pie kura pilsoņi vēršas, un uh, viņš var palīdzēt cilvēkiem uh, iziet cauri ūdens rēķinām, lai saprastu, par ko viņi maksā, par ko nē. Bet uh, tas, ka ūdens uh, tiek attīrīts, tas tiek padarīts par dzēramu, un uh, ka tiek uzturētas caurules, arī nav bezmaksas. Arī ūdens attīrīšana kaut ko maksā. Iesniegšu grozījumu, kurā paudīšu viedokli, ka ir jāizveido kāda iestāde vai konkrēts cilvēks, kas būs atbildīgs par šo jomu. Tā būs organizācija vai vienība, kas nodrošinās to, ka pašvaldības sniedz tos pakalpojumus ūdens jomā, kas nepieciešami, un kas arī palīdzēs pilsoņiem tikt skaidrībā ar viņu ūdens pakalpojumu rēķiniem. Jo šķiet, ka ir daudz valda apjukums, jo cilvēki īsti nesaprot, eh, kas ir iekļauts viņu ūdens patēriņu rēķinā, par ko viņi izmaksā. Tad iesniegšu arī citas grūzījums, ja es tiešām uzskatu, ka e, pareizi jūs sakāt eh, to, kas ir par ekonomisko krīzi, taču arī vēl pirms ekonomiskās krīzes ar vienu ir bijuši neaizsargātas sabiedrības grupas, kurām ir bijis grūti apmaksāt savus elektrības vai ūdens patēriņu rēķinus vai citas rēķinus. Tad ir arī tādas jomas, ka, kur ir eh, sociālais nodrošinājums sniegšanas saucots piemēru. Jā, ir kāda pašvaldība, un tajā dzīvo cilvēki, kas nevar apmaksāt ūdens rēķinu, tad šādā gadījumā pašvaldība apmaksā šo rēķinu. Valsts vai privātais uzņēmums sazinās ar pašvaldību Mm, pakalpojums tiek pārbaudīts, ka tiešām šāds rēķins ir un patēriņš ir. Es nezinu, vai jūs esat runājis ar privātajiem uzņēmējiem vai valsts mm, pārstāvjiem. Tad iespējams jūs zināt, ka ir cilvēki, kas vairs nestrā, nemaksā, nemaksā savus rēķinus, tāpēc, ka viņi pārvāc uz citu māju vai uh, slēdz savu veikalu un nekam par to neziņo un vienkārši nemaksā vairs rēķins. Mēs nevēlamies, lai tās būtu pavārds durvis, pa kurām kurš katrs iet kopā, iet iekšā, bet mēs vēlamies, lai būtu šāds pārstāvis, kurš varētu pārbaudīt šos rēķinus un to, piemēram, varētu pārnest arī uz citām valstīm. Ir svarīgi, lai būtu iespēja rēķinus pārbaudīt. mums arī jāņem vērā bāžas. Te es domāju par Spānijas austrumu piekrastu tur vienmēr ir bijušas bažas par ūdeni. Man jāatvainojas, taču man jāsaka, ka dažām dalībvalstīm vienmēr ir bijis daudz ūdens, un tāpēc tās par to nav uztraukušās un nav arī gana ieguldījušas ūdens infrastruktūrās. Taču šīs mm, izmaksas, kuras pilsoņi sēdz, ar vienu ir jāatjauno. Dažas valstis ir vairāk investējušas uh, ūdeņu attīrīšanā, un tad arī ir gruntsūdeņu piesārņojums bijis, un tas tiešām ir apkaunojuši, jo šajās valstīs bija daudz ūdens, un tās nekad par to nav rūpējušās īpaši, bet Spānijā mums ir otrādi, mums ūdens pietrūkst. Es domāju, ja, ja jūs esat atbildīgs cilvēks, tad jūs vienmēr šo situāciju varat atrisināt. Taču šeit ir runa par mentalitāti attieksmē pēc uh, ūdeni. Agrāk cilvēki tīrīja zobus, atstājot ūdeni tekam, bet tagad, ja jūs paraugāties uz bērniem, kas ir jaunāk par 15 gadiem, tad jūs redzēsiet, ka visi tīrot zobus, ūdeni skrānu aizgriež ciet. Tātad neapsūdēsim, nepadarīsim par noziedzniekiem kādu sektorus, ja tas nebūtu pareizi. Uh, Tātad es iesniegšu šādus grozījumus. Es atvainojos, ka tik ilgi es runāju, taču esmu tikusies ar daudziem cilvēkiem un ļoti daudz par šo tēmu domājusi, jo tas man tiešām ir ļoti interesants. Jo 1,6 miljonu cilvēku saskaņā ar komisijas uh, uh, tīmekļa vietni parakstīju šo dokumentu. Garcija kundze. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms gribēju apsveikt uh, referentu ar šo ziņojumu. Uzskatu, ka šis ziņojums patiešām atspoguļo to, par ko pilsoņi ir uztraukušies komisijas sākotnējā priekšlikumā. Ja Boilēmas kundze uh, neņemt ļaunā, es gribēju teikt, ka situācija ir diezgan briesmīga pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva nebūtu pelnījusi tik uh, nekonkrētu un neskaidru atbildi. Un es ceru, ka būs arī jauns komisijas priekšlikums, kur nebūs vienkārši mm, nedaudz aktualizētas iepriekšējās direktīvas, mm, tāda kā ūdens pamatdirektīva. Tā ir mūsu ekonomikas pīlārs un uh, tiesības uz ūdeni ir pamatiesības. Tā nav tikai komerc prece, kuru var pārdot, lai gūtu pēļņu. Vienā no mūsu emblemātiskākajām direktīvām Eiropas Savienība to piemin, un šie paši vārdi ir izmantoti arī Eiropas pilsoņu iniciatīvā. Dalībvalstis nodrošina, ka visām, visiem iedzīvotājiem ir pieeja tekošam ūdenim un kanalizācijai. Tas ir jāņem vērā. Un ir jābūt arī pasākumiem, lai nodrošinātu, ka ūdens kvalitāte ir adekvāta. Nu, trūks datu par um, sanitārajām ierīcībām uh, trešajās valstīs komisija to atzīst, un krīze ir radījusi arī Eiropā grūtības eh, zināmām iedzīvotāju grupām. Vai komisija zina, cik Eiropā ir ģimeņi, kas eh, nevar atļauties maksāt par ūdeni? Vai Eiropas komisija zina, ka daudzās eh, valstīs ir ūdens trūkums, sausums? Domāju, ka komisijai būtu jā, jāiegūst šie dati, un um, tie tad arī pamatota šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Uh, referentes sagatavotajā ziņojumā ir atsevišķas lietas, kas mulsina. Jūs runājat, ka ir jāuzlabo atbildība un pārvaldība, bet uh, ūdens ir uh, sabiedriska prece, kur ir jāuzlabo sabiedrības, caurskatāmība sabiedrībai. Protams, uh, zināmas uh, koncesijas uh, privātajam sektoram var būt, bet uh, tām jābalstās uz ļoti striktiem priekšnoteikumiem. Herānces kundze to jau pieminēja. Ir arī atsevišķi gadījumi, kur pašvaldības paredz uh, valsts koncesijas, uh, citi varbūt uh, paredz privātas koncesijas, bet te ir liela atšķirība atbildībā un pārvaldībā. Mums ir jābūt skaidrībai, ka atbildība vienmēr būs publiskajam sektoram, bet uh, pārvaldība varētu būt tāda, kāda tā uh, konkrēta, katrā konkrētajā gadījumā ir labāka. Un uh, šo situāciju nevar izmantot tikai, lai gūtu pēļņu. Dažām pašvaldībām ir jāizmanto šis ārpakalpojums, uh, jānodod uh, pārvaldība privātā sektora rokās, jo citas izvēles nav, tās ir mažas pašvaldības. Man ir arī daži ierocinājumi. Eiropas institūcijām ir ļoti rūpīgi jāstrādā, lai tuvotos uh, un nāktu pretī Eiropas pilsūņiem. Viņi jūtas vīlušies un man šķiet, ka situācija kļūs vēl ļaunāka ja mēs pievērsīs, ja pavērsīsim muguru šai pirmajai Eiropas pilsoņu iniciatīvai. Tieši tāpēc jau mēs šeit esam, lai cīnītos par to, kas ir pareizi. Tālāk par tarifiem un nodevām, tur es arī iesniegšu grozījumus, jo esmu pārliecināta, ka balstoties uz to, ko paredz ūdens pamatdirektīva, ir nepieciešamas uh, sistēmas, kur tās pamatā ir tikai izmaksu atgūšana, tātad pašizmaksa. Uh, nodevām un maksām ir jābūt caurskatāmām, lai tiktu nodrošināta mm, pamatiesību ievērošana, un te jau neiet runa tikai par atbildību. Mums ir jāveicina izpēte un izstrāde, jā, jāraugās uz uh, ūdens pamatdirektīvas sasaisti ar citām politikām, un ja mēs uzlabojam pārvaldību, ir jādomā arī par zaļām darba vietām. Domāju, ka mums te būs nepieciešami uzlabojumi, ja mēs vēlamies sniegt skaidru atbildi komisijai. Mums tiešām ir visiem jāpiekrīt, ka ūdens ir pamatiesības un ekonomiskā krīze to apdraud. Tieši tāpēc to, ka mēs to atzīstam kā tiesības, to ir pēc iespējas vēl mm, svarīgāk jāpiem likumdošanā. Daurmaņa kungs. Jā, paldies, eh, priekšsādātāji. Es domāju, ka tiesības uz eh, piekļuvi tekošam ūdenim uh, ir tiesības, kas Eiropas uh, Savienībā tiek plaši atzītas. Un tomēr vienlaiks jādomā par resursu saglabāšanu. Eiropas uh, pilsoņu iniciatīva ir veicinājusi pilsoņu tiešu iesaisti, un uh, tā ir fantastiska iespēja Eiropas Savienības institūcijām strādāt roku rokā ar pilsoņiem. Vācijā, Portugālē, Īrijā ir plānota šīs eh, nozares liberalizācija un pilsoņi to uz to raugās ar lielām bažām. Mēs uzskatām, ka šeit nedrīkstētu runāt par ūdens apgādes privatizāciju vai šīs nozares liberalizāciju. Šiem pakalpojumiem būtu jākalpo pilsoņu interesēm, un tam jāpaliek dalību valstu rokās, un es ceru, ka tā nav komisijas politika, ka tagad uh, notiks ūdens um, apgādes nozares privatizācija. Ir jāraugās, lai ekonomiskie operatori uh, Mm, izpilda priekšnoteikumus, un komisija tam būtu jāsako līdzi. Dānijā princips ir tāds, ka piegādājot uh, ūdeni, uzņēmumi uh, nedrīkst pelnīt, un to es gribēju uzsvērt. Mēs nevēlamies, lai ūdens apgāda kļūtu par ienesīgu biznesu un sabiedrībai būtu jāsat šīs izmaksas. Nedrīkst šīs izmaksas pārcelt tikai uz pilsoņu pleciem, un tajā skaitā arī izmaksas par infrastruktūru. Mēs saprotam, ka daudzās valstīs resursi ir nepietiekami, bet nedrīkstētu arī nonākt tādā situācijā, ka šeit virsroku gūst biznesa intereses Tieši tāpēc es ļoti priecājos par šo sadarbību un ceru, ka mēs arī nākotnē iestāsimies par to, lai pilsoņiem būtu pieejams uh, tīrs uh, krāna ūdens un kanalizācija. Paldies, un tagad Farijas kungs. Grazie, prezident. Paldies priekšsādātājiem. Es gribēju pateikties uh, savai kolēģei Boilens kundzei par uh, labo darbu gatavojot eh, šo atzinumu. Eiropas eh, pilsoņu iniciatīva no komisijas prasa sasniegt trīs galvenos mērķus, eh, proti to, ka dalība valstis nodrošina pieeju ūdens, ūdenim un kanalizācijai, to, ka šī, šī pakalpojuma sfēra tiek izslēgta no liberalizācijas un netiek pakļauta tirgus noteikumiem. Uh, Papildus tam būtu jānodrošina vispārēja pieeja ūdenim un kanalizācijai. Ziņojums lielu uzsvaru liek uz uh, publisko pār, ūdens resursu pārvaldību un to, ka uh, šī joma ir dalību valstu atbildībā, gluži kā to tikko norādīja mani kolēģi. Tas, ko atzīst šis ziņojums un ko atbalstām arī mēs, uh, ir tas, ka ir jānošķir ūdens un citas preces. Tas ir jānosaka par mm, sabiedrisku, sabiedriska labuma preci un uh, cilvēktiesībām. Runājot par ūdens piegādi personiskajam un patēriņa mājas uh, lietošanā, ir nepieciešams nodrošināt uh, pienācīgu pārvaldību un ilgtspēju gan no vides, gan ekonomiskajiem aspektiem. Uh, bet uh, dalībvalstu līmenī ir nepieciešams nodrošināt arī to, ka ir jāpanāk zemes eh, šīs pakalpojuma cenas, jo zinām, ka ir apdraudēti ūdens resursi, ir nepieciešams arī lielākas investīcijas eh, inovācijās un izpētē ūdens pakalpojumu nozarē un ir jāmaina koncepcija modelis, nepieciešama lielāka caurskatāmība, lielāka atbildība ūdens pārvaldības eh, nozarē, apmaiņa ar labāko praksi. Salīdzinošie kriteriji gan privātajā sektorā, eh, kas varētu palīdzēt eh, sasniegt šos mērķus. Nevajadzētu aizmirst arī to, kāda loma šeit ir nacionālajām regulatīvajām iestādēm. Tām būtu jāspēlē būtiska loma aizstāvot patērētā interesi. Un kā teica ETP kolēģis, ir nepieciešams aizsargāt patērētāju tiesības un paredzēt uh, kaut kādu struktūru vai tiesību sarga biroju, kur patērētāji tieši var iesniegt savas sūdzības ir nepieciešama labāka sadarbība starp regulatīvajām iestādēm, regulatīvās prakses uzlabošana un apmaiņa ar zināšanām, ātra inovācija ieviešana un ūdens pakāpojumu monopola varas mazināšana. Dažu dalību valstu iniciatīvas šobrīd ir jau uzsāktas un tās ir jāatbalsta Eiropas līmenī. Es eh, piedāvāšu grozījumus šādā garā un mēģināšu sadarboties ar referenti un ēnu referentiem šajā ziņā. Paldies! Liels paldies! Un tagad FDD vārdā Ramtis kungs. Paldies priekšsādātājiem! Es Afrauntis kungs, es pateicos uh, referentē, kurai paveikusi ļoti lielisku darbu strādājusi ļoti cītīgi, un tas tiem cilvēkiem, kuri gatavos grozījumus, ļoti atvieglo darbu. Es priecājos, ka te ir vairākas sadaļas, kas pievēršas konkrētām lietām, konkrētām jomām, un man it īpaši patika tas, ka viņa pievēršas pilsoņu iniciatīvām un līdzdalības demokrātijas instrumentiem. Diemžēl šis uh, ierocis uh, īsti nevarēja izpausties, jo mēs pilsoņiem teicām, ka savācot miljonus pārakstu jūs varēsiet uh, ietekmēt to, ko komisija dara, un tad cilvēki savāc 1,6 vai 1,8 miljonus pārakstus, precīzi nezinu, cik tur bija. Uh, bet beigās izrādās, ka šis uh, ierocis ir neefektīvs, jo vienīgais, ko komisija izdarīja, nāk klājā ar paziņojumu. Komisārs teica, ka pilsoņu uzticība institūcijām ir diezgan zēma, un, protams, ja tiek izvēlēta šāda attieksme, situācija kļūs vēl tikai sliktāka. Komisijas atbilde ir vāja ne tikai pēc, no formālā viedokļa, bet arī pēc satura Jo kas tad ir uh, šīs iniciatīvas pamatā? Vēlme saņemt atbildi uz uh, liberalizācijas jautājumu. Ūdens taču ir uh, sabiedriskas nozīmes prece. Protams, dalībvalstīm ir zināmas pilnvaras šajā jomā It īpaši pašvaldības parasti par to ir atbildīgas, bet tas jau nenozīmē, ka komisija nevarētu darīt ko nedaudz vairāk, lai nodrošinātu to, ka vairums lēmumu tiek pieņemta vietējā līmenī. Domāju, ka būtu bijis daudz labāk, ja šis priekšlikums būtu bijis likumdošanas akts. Mēs saņemam tikai paziņojumu, un tas ir diezgan nožēlojami pastāv Eiropas ūdens eh, kustība, kas ir bāzēta šeit Briselē. Mm. Itālijā ir bijis referendums, kur itāļi balsoja par to, lai ūdens tiktu uzskatīts par sabiedriskas nozīmes eh, preci, un eh, tā bija pārliecinoša uzsvara 94% nobalsoja par to, bet ar rezultātiem neviens nav apmierināts, jo mums tiešām nav šo jābalsojumu izdevies pārvērst realitātē. Mēs gatavosim dažus grozījumus, un to pieminēja gan referente, gan tas izskanēja arī diskusijā, un referente sacīja, ka ir aizvien vairāk cilvēku, kuriem nav piekļuvis eh, šiem pakalpojumiem, jo viņi vairs nespēj samaksāt savus ūdens rēķins. Nu, šī problēma ir aktuāla gan Itālijā, gan citās valstīs, un tā kļūst aizvien izplatītāka. Varbūt mums vajadzētu spērt uh, vēl vienu soli un būt drosmīgākiem un paredzēt zināmas uh, ūdens kvotas, kas uh, būtu garantētas ikvienam Eiropas pilsonim. Uh, Varbūt mēs varētu teikt, ka ir kaut kāds eh, minimālais eh, piegādes apjoms 50 līdz 100 litri ūdens eh, dienā. Nu, protams, mēs varam runāt par skaitļiem, bet uh, ir nepieciešams šāds svarīgs, inovatīvs, in, svarīga in, jauna iniciatīva, inovatīva pieeja šim jautājumam. Mēs runājam par klimatu pārmaiņām un ne tikai par klimatu pārmaiņu Uh, apkarošanu, ir nepieciešams pielāgoties, un ļoti daudz kas te ir atkarīgs arī no saldūdens rezervēm. Tāpēc pietiekama ūdens apjoma nodrāšanāšana būs viena no sekām klimata pārmaiņām. Un tas būs īpaši smags trieciens nabadzīgākajām valstīm. Mēs uh, to ļoti bieži aizmirstam, jo dzīvojam bagātajos rietumos, tomēr saldūdens uh, ir ļoti ierobežots resurss. Tikai 3% no visu planētas ūdens ir saldūdens, un pa kā dzerma ūdeni var izmantot pat mazāk nekā 1%, tāpēc tā nav tikai cīņa par vīdes uh, saglabāšanu, bet gan runa par izdzīvošanu, par saldūdens resursu, rezervi aizsardzību un ekosistēmu saglabāšanu. Un tas ir pilnīgi būtisks uh, priekšnoteikums, ja mēs vēlamies šo apdraudēto resursu pasargāt, jo mēs vēlamies, lai ūdens būtu pieejams visiem Noslēgumā gribēju teikt par, izteikties par ūdens uh, nelietderīgu izniekošanu. Par to tiešām ir jādomā. Varbūt uh, ir nepieciešami paziņojumi un informētības veicināšanas kampaņas. Un, protams, uh, tādu daudz nav bijis, bet dažas ir. Uh, un zinām progresu, ņemot vērā to, kā lietas izskatījās agrāk, mēs esam panākuši, bet eh, tas eh, kļūst ļoti aktuāli pat Eiropā. Un mums arī ir jāpievēršas infrastruktūrai, jāraugās, eh, kādi ir mūsu ūdens vadi, kādas ir kanalizācijas. Eiropas vides aģentūra ir teikusi, ka 10% ūdens vienkārši eh, noplūst kaut kur, un tāpēc tiešām ir aktuāli domāt par infrastruktūru un uzlabot uh, ūdens vadus, lai mēs varētu šo ūdeni pēc iespējas saglabāt. Rūkan. Eh, Jā, paldies. Šeit Tā tad eh, domājam par to, ko darīt eh, tagad, kad pilsoņi nākoši klajā ar šo ūdens iniciatīvu. Ūdens eh, trūkums ir aktualitāte daudzās valstīs. Nīderlandē ir specifiskas problēmas. Runa ir par to, kā nodrošināt tīru dzeramo ūdeni, mājokļiem, slimnīcām, skolām. Runa ir par to, kādus novatoriskus risinājumus ražošanā, lauksaimniecībā piedāvāt un ieviest. Eh, nu, teiksim, ir dažādas eh, advancētas dušas sistēmas, kas ļauj nomazgāties eh, pietiekami divās minūtēs, nevis desmit. Uh, tāpat arī uh, ūdens attīrīšana, lai tas būtu dzeramā kvalitātē. Uh, eh, šeit ir eh, ne, ba, iespējami dažādi risinājumi. Un uh, regulējošā satvara precizēšana, modernizēšana ir uh, arī nepieciešams solis. Um, tās gal galā šeit var būt runa, uh, uz to visu var parūgoties arī uh, Uh, no cilvēktiesība aspekta cil, cilvēku ģimeņu nespēja samaksāt ūdens rēķinu, uh, nu, te, te nav jāvaino tikai un vienīgi ūdens uh, saimniecības uzņēmumu, kas prasa pārāk daudz. Um, visu šos apsvērums kopā ņemot vērā ir jārod risinājumi, lai ūdens 21. gadsimtā mūsu pilsoņiem nepietrūktu, turklāt par saprātīgu cenu Ah, bet arī pašiem pilsoņiem ir jāspēj mainīties, ah, dzīvot atbildīgāk. Ah, tā ir šī dalītā atbildība. Manā valstī eh, šķiet pastāv visi priekšnosacījumi, lai mēs dzīvotu eh, labāk. Paldies, eh, nākamā kolēģi. Paldies, priekšsādātāji. Es runāju Mišela Dantāna vārdā un arī savā vārdā. Mišels, diemžēl, nevarēja ierasties Tātad ūdens pieejamība, nu tas ir, tā ir uh, reāla problēma daudz viet Eiropā, un uh, risinājumi ir jāmeklē nekavējoši un ļoti pragmatiski. Uh, citās valstīs atkal uh, vairāk uh, jautājumu rāda tieši ūdens kvalitāte, nevis uh, pieejamība, un uh, arī tas ir jautājums, kas ir jārisina, ja runājam par, un uh, šeit pilnīgi noteikti ir. Uh, jārunā par to, kā saglabāt mūsu tautsēmniecības modeli, lauksaimniecību, rūpniecību, ražošanu. Visam ir nepieciešams ūdens, turklāt noteikti kvalitātes ūdens. Ja paraugāmies uz ūdens apgādi no sociālā, sociālā viedokļa, tad eh, šeit eh, top skaidrs, ka mūsu pilsoņi eh, saskars ar grūtībām Uh, un ko ir iespējams darīt lietas labā Eiropas līmenī. Uh, šis atzinums nepietiekami to uh, pārunā. Šeit nevajadzētu neko dramatizēt, kaut kādas apakaliptiskas ainas zīmēt. Mm, nu, ūdens pieejamību nosaka mūsu geogrāfija, topogrāfija un atšķirības ir neizbēgamas, kā rezultātā arī atšķiras ūdens cena ko, ko, ko prasa ūdens saimniecības uzņēmumi. Tas ir e, normāli un tāda ir realitāte. Bet šīm cenām ir jābūt pamatotām. E, un mm, tā tad, nu, cik tālu ir iespējams e, valsts līmenim, kaut kādam administratīvajam līmenim regulēt to, kas ir principā privāts bizness, ūdens apgāde. Šeit ir jābūt tādai samērīgai pieejai. Paldies, eh, Suitas eh, kundzei vārds. Liels eh, paldies priekšstādātāji. Vēlos pateikties referentiem. Uh, nu, šī ir mūsu pirmā publiskā diskusija par uh, ūdens jautājumiem, un man šķiet, ja tiktu noturēts referendums uh, Eiropas Savienībā, tad uh, Eh, par, par, par šo te mm, atzinumu, tad es domāju 95% nobalsotu, ka jā, ehm, šeit ir eh, jārīkojas. Ūdeni nevar uztvert kā tīri komerciālu produktu. Eh, šeit nav iespējams nu, tāds standarta mm, komerciāls bizness ar ūdeni. Ehm, es domāju, Eiropas pilsoņu viedoklis šai ziņā ir eh, nepārprotams. Ja runājam par trīs eh, šiem te jautājumiem, ko uzdot eh, šīs iniciatīvas iesniedzēji, par tiem mums būtu jādomā, jo tā, lai katram pilsonim būtu pieejams uh, ūdens, ūdens resursi un, nu, santehniskie labumi, uh, zināmā mērā, uh, Eh, te nav pamatoti atstāt to visu tirgus eh, spēku varā, un komisijai šeit būtu jānāk mums eh, palīgā labi regulējot šo liberalizācijas procesu. Un nedrīkst aizmirst par vietējo reģionālo mm, tātad pārvaldes līmeni. Mm, tas ir tas, kas viss tuvākais mūsu iedzīvotājiem. Uh, Un uh, es ar lielu interesi sekošu tam, kā šī pirmā pilsoņu institīva virzīsies tālāk, un klusībā ceru, ka uh, pilsoņu vēlmes tiks izpildītas. Jo daudzās Eiropas valstīs uh, ūdens uh, trūkums, nepietiekama kvalitāte ir ļoti akūta problēma, kur nu vēl runājot par uh, visu planētu. Uh, un vēl noslēgumā Redziet, ūdens eh, var kļūt eh, par 21. gadsimta eh, nu, to produktu, kas principā definē starpvalstu attiecības, līdzīgi kā 20. gadsimtā tā bija nafta. Uh, nu, mana valsts, Horvātija, ir uh, trešā ūdens resursiem bagātākā valsts pēc Norvēģijas un Īslandes. Uh, mēs, uh, neskatoties savu pārbagātību, spējam novērtēt uh, ūdens vērtību, un mm, es domāju, ka kopīgi daloties pieredzē, um, mēs varam rast labu risinājumu. Ir jāturpina darbs sadarbojoties valsts pārvaldei, pārvaldes līmenim ar tātad, komersantiem, mm, lai um, iedzīvotāji tiktu nodrošināti ar ūdeni. Paldies! Paldies! Viss um, beidzot, uh, tur mēs sakungs. Paldies, priekšsādātāji! Itrē jau tika balsots par šo, par atbalstu šai iniciatīvai. Uh, kolēģi, ūdens tā ir dzīvība. Tas ir dzīvības šūpulis. Bez ūdens nav dzīvības, un Šādā izpratnē es domāju eh, pilsoņu eh, šī te rīcība, rūpju paušana par, par ūdens resursiem, eh, es domāju, ir slavējama un atbalstāma. Šī te institīva ir pirmā, pirmā šī jaunieveduma izpausme un tieši par ūdeni. Ehm, komisija šķiet. Nu, ir to absolūto minimumu izdarījusi. Drīzāk tā izrāda tādu aizkaitinājumu ar, ar, ar, ar, šo, ar šiem, par šiem traucējošajiem pilsoņiem, kas ar kaut kādām iniciatīvām uzbāžas. Drīzāk komisijai nāktos eh, priecāties, ka pilsoņi nav vienaldzīgi, uh, ūdens ir dzīvība, uh, kur nav ūdens, tur viss uh, iet bojā un, un, un mirst un, un neplaukst un nezeļ. Un Eiropas eh, valstīm, Eiropas Savienībai nāktos uh, iestāties par to, lai mm, ūdens pietiekamā mērā tiktu nodrošināts ikvienam. Eiropā, nu, tā nav tāda akūta uh, problēma, Uh, uh, bet, ja paskatās tuvāk, tad uh, ir, ir mums savi sarežģījumi, piemēram, čigānu kopienas, kuras dzīvo bez, bez ūdensvādā daudz vietā Eiropā. Un, ja domājam par iespējamiem direktīvas grozījumiem, tad šeit mums ir jāraugās, lai komisija nemēģinātu atkal tādā viltīgā veidā uh, dabūt cauri savus plānus. Uh, mums ir jābūt modriem, lai šī pilsoņu institīva netiktu ignorēta, uh, atraidīta kā nebūtiska. Tas ir šis vispārējās intereses pakalpojums, ūdens apgāde, un to nedrīkst atstāt uh, tātad eh, tī visos eh, tirgus vējos un pilnībā privatizēt. Mums ir jā, tātad sabiedrībai pašai caur eh, saviem, saviem priekšstāviem, savām pārvaldes struktūrām ir jābūt tām, kas atbild par, par ūdens apgādi. Un ūdens kvalitāte, par to arī ir jārunā. Nesen kāda Vācijas universitāte publicēja pēt, pētījumu, kur īpaši pievērsās tieši dažādu piesārņotāju vielu klātbūtnei ūdenī un konstatēja, ka 40% noņemto paraugu ir dažādu piesārņotāju vielu uh, atliekas konstatētas. Tas ir šokējoši. Uh, tātad ūdens resursi tiek sabojāti, piesārņoti ar pesticīdiem, dažādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kā rezultātā mēs paši sev nodējam ļaunu. Un mūsu atzinumā, es domāju, šeit ir jārunā skaidra valoda, ja vēlamies, lai mēs varētu bez baiļu dzert krāna ūdeni, kas ir eh, vislētākais vidēji draudzīgākais risinājums. Šeit bieži tiek runāts par šo atgriezenisko ekonomiku. Nu, tas, kamēr nebūs pietiekams ūdens kvalitātes, cilvēku mājās krāsies plasmasas pudeles, mm, jo cilvēki netic, ka, ka krāna ūdens tiešām ir dzerams. Mums ir jāprasa, eh, jālūdzās, lai iedzīvotāji nebaidās, eh, lai tā dzer droši eh, un, un, un nevis, nevis pērk pudelēs ūdeni, kas ir vests simtiem kilometru attālumā un tad vēl ved pie sevis ar mašīnu mājās. Un, Mēs uh, paši esam izcīnījuši lielu uzvaru vienā sanāksmes zālē, ir, ir uzstātī, uzstādīta dzeramā ūdens trūklaciņa, lai mums nebūtu jādzer uh, ūdens no šīm šausmīgajām plasmasas pudelēm. Paldies! Paldies! Tā tad ir ienākušies vēl divi lūgumi. Uh, izteikties Flanagana kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlos uh, apsveikt uh, atzinumu autoru. Nu, šeit ir divi būtiski jautājumi. Pirmām kārtām ūdens pieejamība, bet otrām kārtām arī tas, uh, vai Eiropas pilsoņu institīva tiks noraidīta kā, kā tāds traucēklis, vai tiks ņemta vērā. Es alaži esmu bijis skeptiski noskaņots, uzskatījis, ka tas ir tikai tāds māneklis, tāda acu aizmālēšana, lai, lai pilsoņiem būtu ko, ko tur cepties pa tam lāgam, novēršot viņu uzmanību no citiem procesiem. Un, nu, šeit ir šis patiesības mirklis pienācis, vai tas, vai piepildīsies šī skeptiskā prognoze, vai arī notiks brīnums un pilsoņu pozīcija tiks uzklausīta. Uh, Nu, te mani pārsteidz daži kolēģi sacītais, ka, lūk, komisija tak nesot nekādas kompetences lemt par, par ūdens apgādi, ka tā ir dalība valsts kompetence. Redziet, manā valstī, Īrijas republikā, desmitajā gadā, kad mums, eh, ka pilsoņiem nācās izpirkt, eh, maksājot miljārdus eh, glābt mūsu bankas, Mēs saņemam Žana Klauda Trišē vēstuli, eh, kuru mans kolēģis mīl dēvēt par eh, nevainojumu džentlmeni. Eh, tur tika norādīts, ka mm, Eiropas centrāla bankai lūk, ir gan teikšana par īrijas ūdens saimniecību, un tur bija ieteikumi, kā, ko īrijai darīt, uh, un, un, un tieši ūdens saimniecības, ūdens apgādes jomā. Uh, un eh, ka lūk valdība ir jāatkratās no atbildības par ūdens apgādi, eh, ka vietējām eh, pašvaldībām ir, ir jāprivatizē mm, ūdens saimniecība. Un tas manā izpratnē tas ir dīvaini. No vienas puses tiesības uz ūdeni, komisijā šeit nesot nekādas kompetences, tieciet paši galā, un tajā pat laikā Mm, kad ir runa par banku glābšanu, par, par jostas savilkšanu, tad gan uh, te uzrodās daži labi, kas mums uh, teiks priekšā, uh, ko darīt, uh, ko nedarīt. Mm, kad tas ir izdevīgi lielajiem uh, džekiem, tad viņi mūs izrīko, bet visādi citādi viņi lie, izliekas uh, neredzam un nezinām uh, to, kas, uh, kas saskars, uh, ar ko saskars pilsoņi. Uh, Tā kā, nu, ja kādreiz eh, jaunāks būdams bija Eiropas Savienības fans, tad tagad eh, es to neciešu ar vien lielākā mērā. Paldies, eh, nākamā kolēģe. Paldies, priekšsēdētāji. Šī iniciatīva, ko atbalstījuši 1,6 miljoni eiropiešu, ir nozīmīga, jo ūdens ir eh, kritiski nepieciešama ikdienas eh, prece eh, un resurs, un jāatzīst, ka trūcīgiem Eiropiešiem ir problēmas, viņi nespēja atļauties ūdens apgādi, tāpēc šeit ir vietā runāt par kaut kādu šī vispārējās intereses pakalpojuma statusu noteikšanu. Uh, Un ir skumji vērot, kā ūdens saimniecība tiek pilnībā privatizēta, tas ir nedemokrātiski, eh, nepareizi. Ir jābūt tādiem mehānismiem, kas um, ierobežo iespējas privatizēt ūdens saimniecību, uh, uh, dabas resursu noplicināšanu komerciāla ieguvuma vārdā. Uh, Um, privāta ieguvuma peļņas vārdā. Um, jābūt ir ierobežojumiem uh, ūdens eksportam, um, tā lai nerastos uh, pārobežu korporācijas, kas uh, dara, ko grib, uz trūcīgu un maz, maz spējīgu iedzīvotāju rēķina. Pasaulē Eh, arvien biežāk ūdens trūkuma dēļ eh, izceļas konflikti. Eh, ūdens pieejamība ir ikviena cilvēka pamatiesības, un tāpēc publiskajam līmenim pienākas tiesības noteikt to, kā tiek organizēta ūdens apgāde. Lūk, kolēģis no Hormātijas teica, ka, ka tā ir trešā u, tātad, ūdens resursiem bagātākā valsts. Un, nu, prieks par jums, bet mums pārējiem ir jāspēj eh, saudzēt un sargāt mūsu ūdens resursus, lai tie netiktu eh, pāreksploatēti privātas peļņas vārdā. Paldies, šī bija ļoti interesanta saruna. Tik tiešām tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, pārstāvu tātad DG Environment. Pirmām kārtām saku paldies referentam, visiem tiem, kas piedalījās šī dokumenta sagatavošanā. Jūs uzdodat vairākus būtiskus jautājumus, arī pelnītu kritiku paužat, bet mēs priecājamies par to, pirmkārtām, ka šāda saruna notiek, un tad jau redzēs, kādu, kādas aprises šis dokuments iegūs plenārsesijā. Um, Nu, varbūt uh, reaģēšu uz jūsu sacīto pāris, varbūt uh, paskaidrojums sniegšu. Pirmām kārtām mm, mūsu atbildes e, reakcijā, domājot par to, kādu soļus spērsim, mēs skaidri atzīstam to, ka ūdens ir nozīmīga e, sabiedriskas nozīmes e, prece, resurss, tas nepārprotam izriet no mūsu pozīcijas un Eiropas Savienība, to starp komisiju, nekad nav vairījusies no savas, savas atbildības. Um, un uh, laikos, kad uh, ūdens trūkums uh, rada spriedzi un, un sarežģījums uh, valstu attiecībās, uh, mums šī atbildība ir uh, jāīsteno ļoti, ļoti nopietni. Uh, um, re, bet tāpat laipā, laikā respektējot uh, uh, līdzinējo regulējumu, līdzinējo situāciju, uh, nekom, nekropļojot konkurences uh, situāciju. Un uh, tur jā, un uh, kolēģis izteicās par šīm plasmasas pudelēm, nu, uh, labi, ka ir vismaz tādas. Un, mm, 20. aprīlī dzeramā ūdens eh, komiteja uh, ir atbalstījusi grozījumu izdarīšanu dzeramā ūdens direktīvas 2. un 3. pielikumā, uh, kurā arī tātad tehniskie standarti tiks nedaudz precizēti. Uh, un tad, protams, padomēm parlamentam būs iespēja izteikties par mūsu piedāvājumu. Un līdz ar to tad dalībvalsts varēs ieviest tādu lielākā mērā riskā balstītu pār, tātad sistēmas pārādzību, kas ļaus tātad efektīvāk palīdzēt tām tiem iedzīvotājiem, kas ir no riska grupā, kurām draud ūdens trūkums. Un tiešā veidā reaģējot un atbildot uz pilsoņu institīvu, tātad grasāmies piedāvāt grozījumus ūdens direktīvā, tāpat arī esam iedarbinājuši vietnī Safe to Drink, uh, kurā tātad eh, ir eh, visa dokumentācija tādā kompaktā veidā, mm, tiks rīkot arī paša kon konference tuvākajās nedēļās. Um, daudzi, daudzi runāja un, un pauda bāžas par eh, dzeramā ūdens trūkumu, par virzemes ūdeņu kvalitāti un, un piesārņošanu, un uh, komisija tā tad ir sagatavojusi pārskatu par to, kā dalībvalstīs sokas eh, virzemes ūdeņu, tātad ūdens eh, saimniecība, eh, cik no saņemām atbildes un, un, un informācijas no dalībvalstīm, tik to izanalizējam. Un situācija nav, nav spīdošā. Augstākie, augstākie kvalitātes un nekaitīguma standarti tiek ievēroti tikai pusē ūdens saimniecību uh, Eiropā. Tā kā mm, ir eh, tas, ko komisija dara, komisija reaģē, protams, negrasās eh, ignorēt šo institīvu. Mm, un, un eh, joprojām ir, ir, ir pamats bažām, ir pamats strādāt labāk, un varu tikai priecāties arī par jūsu aktīvo iesaistīšanos šajā jautājuma risināšanā. Paldies! Eh, lūdzu, tagad noslēguma vārdi Merkēras kundzei. Paldies priekšstādātāji vēlos pateikties visiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu šajās debatēs šodien un mēģināju pierakstīt pēc iespējas vairāk komentāru, kas šeit izskanēja, mēģināšu dažus no tiem pakomentēt savā atbildē. Es domāju, galvenokārt runājot par es kompetenci ūdens jautājumos un tā pārvaldības un īpašumtiesību jautājumos, jā, komisija pastāvīgi saka, ka tā nav komisijas kompetence un tas ir dalībvalsts pārziņā, taču mans kolēģis no īrijas var norādīt uz to, ka uh, komisijas rīcība liecina par pretējo un uh, komisija kā trojka sastāvdaļa ir mazinājusi dalību valsts kompetenci E, tajā, kā tiek pārvaldīts ūdens. Šai ziņojumā netiek teikts, kas dalībvalstīm jādara ar ūdeni, taču mums ir jāaizsargā dalībvalstu izvēle, un to grauj komisijas rīcība. Un ārpus Eiropas Savienības tas izteik, izpauž vēl vairāk, ka daudzās, e, daudzās attīstības pasaules projektos ūdens pārvaldība ir viens, kā priekšnosacījumi, viens no priekšnosacījumiem. Un ICCI e uh, um, pamatoma bija, bija izņemt ūdeni no koncesiju direktīvas uh, uh miš, ar Mišelu Barņietu palīdzību. Es saprotu, ka šis ziņojums netiks lietots, lai uh, virzītu ūdens liberalizāciju. Runājot par ūdeni kā cilvēku tiesību sastāvdaļu, svarīgi ir zināt, ka parlaments divreiz ir atzinis ūdeni kā cilvēku tiesību sastāvdaļu. Tas ir atzīts rezolūcijā par iekšējo tirgu, kā eh, sabiedriskais labums, ūdens resurs ne, nav jāpakļauj iekšējā tirgus noteikumiem, tas ir visas cilvēks īpašums, tas ir cilvēks pamaties, tas ir cilvēku tumātiesības un nav ekonomiskais labums, kas pakļaus tikai tirgus noteikumiem. Un 2006. gadā 4. ūdens formā arī ūdens tika atzīts kā cilvēktiesības sasādaļa. Mums jāatrūpēs par ūdeni. Ūdens pamatdirektīvā nav pieminēta izglītošana, cilvēku izglītošana. Es domāju, dažkārt pilsoņus vaino par to, ka viņi e, šiež lieki ūdeni Un parasti vairums cilvēku pat tādā valstī kā īrija, kur ūdens ir daudz, cilvēki zina, ka viņiem ir jātaupa ūdens, visumā ūdeni, cilvēki ir atbildīgi. Taču skaidrs, ka izglītošanai arī jābūt ūdens pamatdirektīvas sastāvdaļai. Taču ne tikai pilsoņiem jātiek izglītotie, mums ir jāizglīto arī lauksaimnieki un nozars pārstāvi. Uh, jo viņi izmanto vairāk ūdens nekā cilvēku mājasarniecībās. Runājot par pārvaldību un valsts eh, pāraudzību, es augstu vērtēju to, ka šeit tik minēts, ka pilsoņiem ir jābūt noteikšanai, viņam jāspēj noteikt, kā viņu ūdens tiek pārvaldīts. Un mēs lūdzam komisijai sev veidu politiku, lai pilsoņi varētu noteikt, kā viņu ūdens tiek pārvaldīts. Neatkarīgi no tā, vai tas būs valsts uzņēmums vai uh, privātu uzņēmumus. Cilvēkiem ir jābūt iespējai paust savu viedokli, kā viņi vēlas, lai tas tiktu pārvaldīts. Lēmumi ir jābūt caurskatāmiem, protams, un arī piešķirot lielus infrastruktūru projektus pilsoņiem ir jābūt iespējai paust savu viedokli, vai viņi vēl šāds liels projekts vai nē, un jānodrošina, ka uh, ūdens pakalpojumi nenes milzīgu peļņu. Uh, akciju turētājiem. Mēs redzam, ka dažkārt uh, valstīs ūdens, pat, ūdens izmaksas ir tā palielinājušās, ka nu jau pat ir 6% no ikmēneša rēķina. Un mans kolēģis no FDD minēja par kvotu, un es uh, atsaucos uz Pasaules veselības organizāciju, Viņi uzskata, ka 552 eh, līdz 100 litri ūdens dienā ir nepieciešama, lai nodrošinātu pamats vajadzību apmierināšanu. Es nezinu, vai šis skaitlis ir pareizs, taču ir jāatzīst, ka ir minimālais ūdens daudzums, kas cilvēku dzīvē ir būtiski svarīgs. Es arī minēju robežas vērtības, robežu vērtības, ja tām ir jābūt daļai no ūdens pārvaldības, tad tām ir, protams, jābūt saistītam arī ar sociālo aizsardzību, jo mēs jau minējam, ka ūdens ir kopīgais labums. Te nav jābūt runai tikai par efektīvu, finansiālo efektivitāti. Arī par valsts un eh, privātā sektora sadarbību. Komisija minēja savā atbildī, ka tam ir jābūt modelim, un mums jāveic šāda veida partnerība, jo īpaši atbalstot uh, tos valsts un privātā sektora partnerības gadījumus, kas ļauj cilvēkiem iegūt labu ūdeni, kas ir dzerams no krāna. Un runājot par pašu šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu pašu, man eh, bija interesanti lasīt vairāk ziņojumus par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Es domāju, ir svarīgi, ka Right to Water ir pirmā Eiropas pilsoņu iniciatīva, ka tā panāca daudz vairāk parakstu nekā bija kvota, viens miljons parakstītāji. Un te parādās tas, ka mēs piešķīrām demokrātisku procesu pilsoņiem ar Lisabonas līgumu. Man toreiz bija bažas par to, ka uh, tas tikai vainās mūsu tēlu pilsoņu acīs, un man ir bail, ka tagad vēl jau vairāk tas tiešām tā ir, jo komisijas atbild nav adekvāta. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, turpina priekšstādātājs. Tagad mums ir palicis tikai viens darba kārtības punkts. Aktā, saka priekšstādātājs. Man ir jāpaziņo grozījuma iesniegšanas termiņš. Tas ir 21. mājas. Un Balsojums Endi komitejā notiks 25. maijā plenāru sesijā, mēs par to balsosim septembrī. Tagad ir vēl palicis tikai viens apkārtības punkts, taču mums jāsagaida komisijas pārstāvi, un es ierosinātu 5 minūšu pauzi, sagaidīsim komisiju, un tad skatīsim pēdējo punktu mūsu darba kārtībā. Okay, I think that the commission is. Es domāju, turpin priekšstādātājs, ka komisija ir ieradusies. Un tad mēs varam turpināt mūsu sanāksmi. Deviņpadsmitā darba kārtības punkts papildus deleģētie akti to piedalās par kadmiju un nāciju veivēt aplikācijas. Mēs esam saņēmuši ziņ, um, pieprasījumu no zaļo grupas. Un tūlīt došu vārdu Taylor kungam, lai viņš paskaidrotu šo lūgumu zaļo grupas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Iespējams, jūs zināt, ka Džils Evans zaļo grupā bija referents direktīvas pārskatīšanai par bīstamo vielu eh, novēršanu elektriskajā un elektroniskajā elektroniskais ierīcēs, tā saucamā ROS direktīvā. Tas bija 2011. gadā. Un tagad uh, mēs runājam par direktīvas īstenošanu. Direktīva ierobežo izmantojumu dažām bīstamām vielām, ne tikai lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, bet arī, lai sniegtu ieguldījumu atkritumu uh, ut, saprātīgai utilizācijā elektrības un uh, elektronisko ierīču sakarā. Un tas minēts 8. pantā, ka šo bīstamo vielu ierobežojums, ierobežots izma, izmantojums padarīs uh, ienesīgāku elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju, un šai ziņā roza īstenošana ir svarīgs elements pašreizējās debatēs par šo direktīvu. Komisija paredz uh, izņēmumus deleģēto aktu gaismā. Noteikumi ir uzskaitīti 9. pantā. Komisija ierosina paplašināt uh, izteik, um, izņemu kadmijam spūdzēs, un tas attiecas leģ spūdzēs uz kvantumu lazari. Un um. tas attiec arī uz kadmiju izmantojumu displejā. Un enerģijas patēriņš, uh, un patēriņš šeit būs mazāks nekā vispārējais izņēmums situācija te nedaudz atšķirās no normālās situācijas. Uh, Rohs tika pieņemts, lai aizstātu atsevišķu bīstamo vielu izmantošanu ar citām vielām, kur vien tas ir iespējams, un šī gadījumā nav produktu, kas izmanto uh, kādmiju, lai savienotu kvantuma punktus, un uh, praktiski tas netiek izmantots arī displejos, tāpēc šeit neiet runa par kādmijuma uh, izmantošanas aizliegumu esošajās ierīcēs, bet gan par to, vai mums vajadzētu atļaut kadmiju lietot jaunās uh, precēs, jaunos izstrādājumos, jo tas ir ārkārtīgi toksisks metāls, un ja mēs izmantojam to dažādās ierīcēs, tas tomēr varētu sniegt arī zināmu labumu attiecībā uz vīdi, bet var ietekmēt uh, veselību un drošumu. Un, protams, kadmijam var paredzēt atkāpes tikai tad, ja kadmija aizstāšana ar citām vielām nebūtu praktiska, vai arī, ja nebūtu pieejama aizstājai kadmijam, kā arī tad, ja aizstāšanai būtu negatīvāki efekti, nevis pozitīvāki. Un paraudzīsimies uz eh, situāciju. Un š, visi šie nosacījumi ir izpildīti lampās, kas eh, satur kadmija kvantum punktu, kvantu punktus. Mm bet eh, tur šī izmantošana ir atļauta, jo citi produkti, citi produkti nav pieejami, un tāpēc ir, un tāpēc nav iespējams pierādīt pozitīvu ietekmi uz vidi. Tas ir tikai tīri teorētisks, un tāpēc konsultanti, ko komisija nolīga, lai izvērtētu atkāpes pamatotību, turpina, rekomendēja neturpināt atkāpi lampām Otrakārt, vai šie nosacījumi ir izpildīti displejos, kuri satur kadmija kvanta punktus? Nu, atbild arī nē, jo ir pieejami aiz, tehniski aizstājēji, un pašlaik pat tirgu ir uh, adekvāti analogi. Uh, displejiem gan Bēļģijā, gan apvienotajā karalistē. Pirms uh, gada situācija bija pretēji, kad kāds institūts uh, vērtēja šo situāciju un pamatoja, kāpēc viņi pieļauj atkāpi triju gadu laikā, kad mī izmantošanai tomēr uh, pēdējā gadu laikā ir notikusi attīstība. Uh, un tāpēc, kā likumdevējiem, mums arī būtu jāiet līdzi tehnikas progresam. Un tieši tāpēc mēs pašlaik kritizējam komisiju. Mēs saprotam, ka ir jāpieņem lēmumi zināmā brīdī, kad situācija, bet situācija zināmā brīdī pēc tam arī mainās. Es domāju, ka jums ir jāsaprot, ka parlamentam vismaz ir jāsako līdzi situācija, ņemot vērā jaunāko tehnikas stāvokli, nevis uh, situācija, kas bija vērojama pirms gada. Nu, protams, var teikt, ka ar to vien nepietiek, ka, ka ir kaut kāds aizstājies, kas balstās uz citu vielu, bet uh, ir jāraugās, vai alternatīvas vielas izmantošanas sniedz lielāku labumu nekā rada risku. Un litija fosfāts nav bez nekaitīga viela. Varbūt nākotnē tā lietošanu ierobežos, bet šobrīd tas vēl nav izdarīts un eh, tā ka, klasifikācija, tas nav klasificēts kā tik bīstams kā kadmijs, un kadmija kvantu punktu izmantošana enerģijas, eh, no enerģijas viedokļa sniedz līdzīgu efektu, varbūt pat labāku, un tāpēc nav nekādu vides apsvērumu lai mēs izm turpinātu izmantot kadmiju kvantu punktus uh, salīdzinājumā ar to, ka mēs tādus neizmantojam. Un tātad kopsavilkumā alternatīvas ir iespējamas, tāpēc nav nepieciešamības turpināt uh, piemērot atkāpi kva kadmija kvantu punktiem displejos. Tāpēc man ir trīs uh, jautājumi komisijā. Pirmkārt, kāpēc jūs uh, plānojat uh, piešķirt atkāpi? kadmijam, kas uh, satura mm, kvantu punktus uh, LED displejos, pretēji jūsu pašu konsultantu rekomendācijām, arī ņemot vērā mm, vides apsvērumus. Šādu pierādījumu, kas runāt par labu vidai, nav. Un tālāk, ņemot vērā jaunāko attīstību, kadmiju nesaturošos kvantu punktos, uh, displejos, tas nu, prasa tikpat daudz enerģijas, ja pat ne vairāk nekā ka, bez kadmiju nesaturoši kvantu punkti. Vai jūs uzskatāt, ka kadmiju nesaturoši kvantu punkti joprojām nav pieejami? Tas šis arguments vairs nav spēkā. Un gal galā, vai jūs esat plānojuši pieņemt dubultu atkāpi kadmiem displejos, vispārīgu atkāpi vienā līmenī un specifisku atkāpi, kas izskatās pēc zemāka līmeņa. Kā tas viss savstarpēji saistās? Vai tas nozīmē, ka specifiskā atkāpe ar zemāku līmeni tiks piemērota tikai tad, ja vispārīgā atkāpe ar augstāku līmeni būs um, sasniegusi savu beigu termiņu? Paldies! Thank you very much for your question, and now I give the... Liels paldies par jūsu jautājumu. Tagad došu vārdu Pēteris kundzei. Vēl vienam papildu jautājumam, un tad dosim vārdu komisijai, lai tā sniegtu atbildi. Liels paldies priekšsēdētāji. Un paldies manam kolēģiem Kīhjūzam, kurš ļoti labi ir un visaptvaroši iezīmējis šo nostāju. Es domāju, ka tie kas novērojuši šo procesu, ir visnotaļ eh, šokēti par to, ka kādam izmantojuma periods tiek pagarināts. Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi toksisks elements. Mēs neredzam iemeslu, kāpēc vajadzētu šo pagarinājumu sniegt. Es saprotu, ka komisija savu lēmumu balsts uz Oko institūta pētījumu, saskaņā ar kuru uh, ražošana bez kadmija ir gaisa gada, at, gaisa gada attālumā. Bet tā vairs nav. Mēs redzam, ka e, tirgu ir pieejams pēc bez kadmija, un uzņēmumi ir veikuši lielu ieguldījumu, lai nodrošinātu pēc bez kadmija. Un daži uzņēmumi jau ir paziņojuši, ka arī viņi būs tehnoloģija bez kadmija. Tātad man jautājums šādi. Kādas signāls mēs nosūtām uzņēmumiem, kad mēs sakām, ka termiņš tiks pagarnāts, tad ja mēs jau viņām iepriekš esam uzņēmumu teikuši, ka viņiem ir jārīkojas citādi. Un tad kā šis pagarnājums šim izņēmumam palīdzēs Eiropas inovācijām un zaļo darba vietu izveidēji enerģetikas jomā, kas, kuras mēs taču visi vēlamies sekmēt. Tas tikai veicinās lētākus, lētākus eksporta preces no Ķīnas. Un tā mēs ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē tad eh, ļaujam tālāk ražot preces ar kadmiņu. Un es redzu aplēses, ka pagarināšanas periods uh, vainagosies ar to, ka vidē būs par piecām tonām kadmiņa izmesta kadmiņa vidē vairāk nekā bez šī izņēmuma. Tas nozīmē, ka arī augi un dzīvnieki uzņem šo kadmiju, tas nonāks barības ķēdē, un beig beigās arī tas attieks uz cilvēkiem. Tātad ne tikai parlaments, bet arī mana valsts apvienotā karalista un citas valstis un padome ir ļoti uztraukti par šo lietu. Es vēlos dzirdēt, kāds ir komisijas pamatojums. Paldies. Paldies, tāpēc priekšstādātājs vārds komisijas pārstāvi Julio Garcies Borges, lūdzu atbildiet. Thank you, thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos atvainoties par to, ka uh, atnācām ar aizskavēšanos, ja mums tika teikts, ka debatas notiks mazliet vēlāk. Bet, nu, mēs tagad esam šeit. Vēlos iesākumā sacīt, ka e, aiz šīs deleģētās direktīvas, kas pagarina kadmija izmantojuma izņēmuma termiņu, e, slēpjas daudz, e, daudz darba, saties uz kadmiju, kadmija izmantoja pagarinājumu dienas gaismas pludzēs. Decembrī 2012. gadā komisija un 2013. gadā maijā komisija īstenoja izvērtējumu. Ziņojums tika pabeigts pagājušā gada aprīlī. Nākošais solis bija saziņa ar ekspertu grupu, kurā komisijas priekšlikums bija vienbalsīgi atbalstīts Tas ir svarīgi, svarīgi, tas bija vienbalsīgs atbalsts. Apspriedz notika jūnijā pagājušajā gadā. Neviena iesaistītā puse neuzskatīja, ka kadmija izmantojuma izņēmuma pagarinājums nebija pamatots. Tad mums bija starpdienestu apspriešanās un atbilstošā direktīva tika pieņemta komisija šī gada Japani deleģētā direktīva tika notificēta parlamentam un padomēji, un nebija neiebildumu, taču, diemžēl, bija problēmas ar tulkojumu, tulkojumu un tad eh, deleģētā direktīva vēlreiz bija jānotificē. Mēs jau tagad zinām, ka padome necels iebildumus. Kāda dalībvalsts nāca klājā ar piedāvājumu, lai padomi iebilstu, tas tika apspriests pirms vairākām nedēļām, un tikai divas dalībvalstis bija par iebildi. Komisijas deleģēto aktu atbalstīja pārliecinošs vairākums dalībvalstu. Tātad pievēršoties jautājumam pēc būtības. Deleģētās direktīvas saturs paredz pagarināt 39. izņēmumu trešajā pielikumā Rožas direktīvā līdz 2017. gada vidum. Uh, Tas ir izņēmums, kas ir spēkā, kam bija jābeidz darboties 2014. gadā 1. jūlijā, taču tā kā bija pieprasījums pēc termiņa pagarinājuma un tika pamatots šī izņēmuma pagarinājums, mēs to izvērtējam un tad mēs piedāvājam jaunu 39b izņēmumu kadmija izmantojumam kadmija um, punktos dienas gaismas spuldzēs. Tas ir jauns izņēmums. Uh, uz to attieksies uh, stingri noteikumi mazāk par 0,2 mikrogramiem par uh, uz uh, kvadrātu centimetru. kvadrātmilimetru būtībā. Šī izņēmuma termiņa pagarinājums neizraisa strīdus. Fakts ir tāds, ka komisijas eksperts, konsultants pauda viedokli, ka šis izņēmums par spuldzēm neatiec, nekalpo vērtīgam mērķim, jo tirgu šādas izmantojums nebija, taču lieta ir tāda, ka šis izņēmums pat laban ir iekļauts ROS direktīvā, un mums bija tūlītēja reakcija no iesaistīto, no iesaistītām pusēm, tās pauda viedokli, ka bija jāveic darbs, lai izstrādātu tādas apgaismes avotas, uh, kuru dēļ ir nepieciešams pagarināt pašreizējo izņēmumu. Es domāju, tas, kas ir izraicījis pretrunas vai strīdus, ir jaunais izņēmums 39b par kādmija izmantojumu kvantu punktos um, gaismekļos. Un šajā ziņā vēlos norādīt uz to, ka pat laban, es domāju, un tas ir svarīgākais arguments, pat laban nav vispār tirgū pieejams kvantum pie, punktu ierīces eh, apgais, eh, gais, apgaismošanas vajadzībām bez kadmī, kadmī punktiem. Pirms pāri par gadu tika īstenots eh, komisijas vērtējums, un toreiz tehnoloģijas bez kadmī nebija pieejams. Un tagad gadu vēlāk izskatās, ka šīs alternatīvās tehnoloģijas, tehnoloģijas bez kadmeja, var tikt izstrādātas un var nonākt tirgū tuvākajos tirgos, vispirms Korejā, pēc tam Eiropā. Taču tas nav iemesls iebilst pagarinājumam. Fakts ir tāds, ka kā, no kadmija brīvā tehnoloģija pat labā nav pieejama tirgu, jūs to nekur tirgu neatradīsiet. Tā nav nopērkama, šāda preci nav nopērkams. Otrakārt, atteikšanās no izņēmuma var izraisīt tirgus kropļojumus un pr problēmas ar piegādi, jo mēs nezinām, vai ražotāji spēs piegādāt tirgu preces bez kadmija un alternatīvo tehnoloģiju. Alternatīvā tehnoloģija bez kadmija vēl nav pārbaudīta, izvērtēta, un kā jau tika minēts, tā ir saistīta indiju fosfātu izmantojumu. Tā arī ir cilvēku veselībai un videi kaitīga viela. Katrā ziņā es vēlos arī jums izklāstīt praktisku argumentu, kas, ko svarīgi ņemt vērā. Ja parlaments iebilst, tad mums būs jāatgriežas pie sākuma punkta. Mums būs jāatsāk process kas iesaistīs jaunus zinātnisku izvērtējumu, apspriežnos ar ekspertu grupām, starpdienestu konsultācijām, un tas var aizņemt divus gadus vai pat vēl vairāk. Un tas nebūtu mūs netuvinātu tām datumam, tas mūs tuvinātu tam datumam, kas pat labad ir noteikts uh, kā izņēmuma pagarinājuma termiņš. Katrā ziņā pašreizējais izņēmums ar vienu paliktu spēkā, jo tāds pieprasījums termiņu pagarināšanai jau ir bijis. Tā tad es uzskatu, ka līdz ar to esmu atbildējis uz uh, vairumu jautājumu, kas šeit izskanēja komisijai. Kāpēc mēs piedāvājam šo izņēmumu pagarinājumu vienkārši tāpēc, ka alternatīvās tehnoloģijas bez kadmija nav pieejams. Kāpēc mums ir šī dubul, šis dubultais izņēmums 39A un 39B? 39A ir pašreizējais izņēmums, izņēmums, kas ir iekļauts Eros direktīvā. Un Tā kā ir jauns izņēmums kvantum punktu, kvantu punktu uh, aplikācijām <clears throat> apgaismas ierīcēs mēs nosakām stingrāks noteikums izņēmuma īstenošanā. Un tad kā šie divi izņēmumi savstarpēji saistīti? Pirmā izņēmuma gadījumā ir uh, paredzēts agrāks beiga datums un attiecībā uz otro izņēmumu. Izņēmums eh, no kadmī brīvajiem punktiem eh, palikt spēkā vēl gadu, tas eh, piešķirtu papildu laiku tirgumu, lai tas pielāgotos šai jaunajai tehnoloģijai. Un līdz ar to arī mēs ja nepieciešams, varēsim izvērtēt alternatīvo tehnoloģiju. Un tad vēl vēlos pāris vārdos pastāstīt par argumentu, kas jau ir izskanējis šais debatēs. Ietekme uz darba vietām vai bezdarbu. Fakts ir tāds, ka saskaņā ar eh, mūsu rīcībā esošo informāciju. Pirmais uzņēmums, uzņēmums, kas laidīs tirgū kvantu punktu tehnoloģiju displejiem bez kadmija, nav Eiropas uzņēmums. Šādā gaismā raugoties, iespējams ja mēs atcelsim izņēmumu, tad mēs izveidosim labvēlīgākus noteikumus importam. uz Eiropu tām precēm, kas ražotas trešās valstīs. Tas arī viss, kas man bija sakāms. Liels paldies par uzmanību, un es ceru, ka parlaments nevērsīsies pret šo deleģēta, šīs deleģētās direktīvas pieņemšanu. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs! Paldies par paskaidrojumu! Es redzu, ka vēl Gutrandes kundze vēlas izteikties lūdzu. Jā, paldies priekšstādātāji! Es esmu atnākus no citas eh, balsošanas, tāpēc nedaudz eh, aizkavējos. Bet šis ir ļoti svarīgs jautājums īpaši eh, zinot to, ka manā grupā sociāldemokrātā grupā mūs uztrauc šis doģētā akta priekšlikums no komisijas puses. Uh, ir uztraukums par to, kāds ietekmēs cilvēku veselību. Tiešām ir ļoti svarīgi norādīt to, kā šeit ir problēma. Mēs runājam par vielu, kas vidē uh, pā, paliek ilgu laiku vēl pēc utilizācijas, eh, tu tā ie, iekļūst ekosistēmās, var pat eh, nonākt tirgu, eh, un tad nonākot zivīs un augostās, tā var savukārt nonākt uz, nonākt cilvēku pārtiks ķēdē, mm, kad mēs ir ļoti bīstama viela, kas var izraisīt ģeneriskās slimības un arī osteoporozi izraisa kadmijs. Tā kā mums ir šīs zināšanas. Un mēs arī zinām, kā Eiropas Savienībai ir jācīnās ar šodien ar e, iepriekš uzkrātajām emisijām. Mēs vēl ar vienu ar tām cīkstāmies. Ir ļoti svarīgi saprast, cik svarīgs kadmijs ir vidēji un cilvēku veselība. Tāpēc man jāsaka ka šī priekšlikuma gadījumā, izņēmuma paildzināšanas gadījumā, man jāsaka, ka ir pieejams jauns tehnoloģijas un komisija vienkārši nav visu darījusi, lai ar tām iepazītos, un tas tiešām izraisa uh, sašutumu vai vilšanos. Es zinu, ka visi manas grupas locekļi šeit nav klāt, bet uh, mums ir bijušas diskusijas par šo tēmatu. Un komisija, es domāju, var sagaidīt to, ka būs daudzi spēki, kas stāsies pret tās centieniem. Te es vienkārši to stāstu. Uh, jūs varat apzināties, ka mēs cīnīsimies par to priekšstādātais turpin. Ja nav citu jautājumu, komisija došu vārdu Teiloru kungam, ja vēlties noslēgt debates pēc tam, kad komisija būs sniegusi savu paskaidrojumu. Uh, thanks very much, Chair. And... Paldies, priekšsādātāji. Interesanti punkti, ko kolēģi te pieminēja. Komisijas atbildē jūs pieminējāt, ka vispārējais izņēmums um, tiek piemērots līdz 2017. gada jūnijam. Un, ja jūs atsauktu šo izņēmumu tagad, ņemot vērā divu, divu mēnešu pārdomu laiku, 12 līdz 18 mēnešu pārdomu periodu, bet, eh, diemžēl, to nav iespējams pamatot, jo, ja mēs piešķiram atkāpi, pretēji likumdošanas noteikumiem. Un gal galā, ja jūs saņemat jaunu pieprasījumu, tad būs vēl 6 vai 12 mēneši. Ja jūs līdz gada beigām saņemat jaunu pieprasījumu, pat tad, ja jūs lemjat atsaukt šo atkāpi, kas var prasīt līdz pat 12 mēnešus, un ja ir 12 līdz 18 mēnešu nogaidīšanas laiks, tad mēs nonākam līdz 2018. gada vidum vai beigām. Un šie konkrētie izņēmumi paredzēti, ka beigsies 2018. Eh, gada jūnijā. Un, ja kāds uzņēmums, eh, protams, uzskata, ka ir labākas alternatīvas, tā var iesniegt pieteikumu, lai izbeigtu šo, at, šīs atkāpes darbību. Kolēģi, raugoties uz Rauks direktīvas sākotnējo nolūku, bija, tās nolūks bija ierobežot un samazināt uh, bīstamo vielu lietošanu elekt elektroniskajās ierīcēs, un manuprāt, to apdraud tas, ka mēs atļaujam kadmiem nonākt uh, mūsu vidē, ļaujam, ka šis uh, apjoms uh, pieaug. Manuprāt, uh, cilvēki skatīsies uz mums, vismaz mani vēlētāji uz mani skatīsies, vai vispār mēs ejam pareizajā virzienā. Un nu, tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība ražotājiem nodrošinātu kaut kādu skaidrību. Un tas, protams, uh, ietver kaut kādus uh, pārtraukumus, bet ja mēs piedāvājam 3199 uh, eiro, lai trīs dienu laikā piegādātu kaut kādu preci, kas, kas ir kadmiju, ne, kas, kas ir bez kadmiju nesar turošiem kontu punktiem, tad es jums iedošu vēlāk uh, šo ēpastu. Un tad uh, šī tehnoloģija ir ne tikai pieejama, bet uh, tā var tikt piegādāta jums pat līdz nedēļas beigām. Mums kā likumdevējiem ir jāievēro esošie noteikumi. Es neiebilstu, ka Mm, atkāpe tiek piešķirta uh, balstoties uz likumdošanu, bet pašlaik šie kriteriji nav izpildīti. Un es domāju, ka mums nevajadzētu turpināt piešķirt nepamatots atkāpes. Lai mēs to varētu izdarīt, mums vajadzētu noraidīt deleģēto aktu, kas mums te ir priekšā. Galu galā Es aicināšu nākamajā plenārsesijā iekļaut arī rezolūcijas priekšlikumu un aicinu arī citu grupu kolēģus um, mums pievienoties šajā sūvī. Okay, thank you very much. Uh... Liels paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši šo sanāksmi. Nākamā notiks 18. maijā un 19. Strasbūrā un pēc tam Briselē 26. datumā. Liels paldies visiem! Gardas pusdienas!